die präsidentin! Äh, Labdien, dārgie kolēģi, dārgās kolēģis! Tagad turpināsim sēdi. Vakardienas äh, sēdes protokols un pieņemtie teksti visiem ir pieejami, vai kādam ir iebildumi? Nē. Tātad esam protokolu apstiprinājuši priekšsēdētājs ir saņēmis padomas pozīciju pirmajā lasījumā.